kad runāsim par eh, padomas komisijas paziņojumu Eiropas statistisko fondu. Vārds Kalniņai Lukaševicai Zandē, lūdzu. Eh, Priekšsādātājs kundze, godātie deputāti, paldies, ka arī padomē ir ļauts piedalīties šajās tik nozīmīgajās debatēs par Eiropas strateģisko investīciju fondu. Tā ir visu trīs institūciju prioritāte. Un jāsaka, ka tas ir ļoti labs atspērienu punkts, lai turpinātu diskusijas. Esmu patiešām priecīga, ka varu šodien arī dalīties uh, padoms redzējumā. Eiropas parlamenta loma arī bija ļoti pārliecinoša, lai šis jautājums nokļūtu programmas augšgalā un esmu īpaši gandarīta šodien uzstāties jūs priekšā, jo mēs sākam strādāt pie pirmajām pirmajiem modeļiem, pirmajām struktūrām, lai šis jautājums patiešām tiktu īstenots. Tā ir viena no galvenajām mūsu prezidentūras prioritātēm, un mums ir jāveicina ekonomiskā izaugsme, jāsamazina bezdarbrādītāji Eiropas Savienībā. Investīcija pakotne ir uh, izveidota, lai kaut ko panāktu, un līdz likumdevējiem ir ļoti cieši jāsadarbojas, un tas ir jāsāk darīt pēc iespējas ātrāk. Gribēju jums atsaukt atmiņā, ka komisijas priekšsēdētājs e, Junkers un padome ir nosprauduši ļoti ambiciozu termiņu. And achieving it. Mēs arī rēķināmies ar patiesu parlamenta atbalstu, lai sasniegtu šos mērķus ir jārīkojas ātri un apņēmīgi. Mēs vēlamies, lai pirmie projekti sāktu tikt iedarbināti jau gada beigās. Padome jau ir uzsākusi izpētīt priekšlikumus ad hoc darba grupas ietvaros, un e, šī grupa tiekas ļoti, ļoti bieži. Divas tikšanās jau ir notikušas pagājušajā nedēļa vien, nākamā ir paredzēta rītdien. Mēs vēlamies izveidot tādu vispārīgu pieeju jau marta mēnesī. Uh, un eh, mēs gal galā vēlamies arī vienoties ar parlamentu pirms vasaras iestāšanās. Ekofin arī rūpīgi sekos panāktajam progresam un tas eh, vienmēr tiks iekļauts mūsu darba programmā. Pirmā plašā viedokļa apmaiņa ministru līmenī notika vakardiena. Esmu pārliecināta, ka parlaments ir arī gana ambicios un vēlēsies ar mums izkopt konstruktīvu sadarbību. Un tas arī būs tāds kā pārbaudījums mūsu patiesai vēlmei uh, uzkurbelēt atkal no jauna Eiropas ekonomiku. Godātie deputāti! Stratēģisko investīciju fonda nozīmīgumu nav iespējams novērtēt pārāk uh, augstu bet tā ir tikai viena daļiņa no um, komisijas investīcija plāna, tā sauktā likviditātes pīlāra. Otrs pīlārs komisijas plānā projekti, paredzētie projekti un investīciju konsultatīvās padomas izveide arī ir iekļauta pašreizajā likumdošanas priekšlikumā. Palīdzot pēc iespējas labāk at, atpazīt dzīvot spējīgus un efektīvus uh, projektus ar uh, virsvērtību, ir uh, jāgarantē, lai nauda tiktu sasaistīta ar reālo tautsaimniecību. Ir jāpievērš uzmanība šiem pasākumiem tad, kad tiks veidots fonds, jo šie pasākumi būs uh, projektu īstenošanas panākumu ķīla visā Eiropā. Varbūt, ka tieši trešais pīlārs, kas ir paredzēts, lai uzlabotu investīciju vidi, ir viens no būtiskākajiem, lai varētu piesaistīt arī privātas investīcijas. Tas ir daudz plašāks jautājums, un par to ir jārunā dažādos līmeņos. Eiropas Savienības viena no prioritātēm ir viet, vienotā tirgus pilnveide. Uh, Komisija ir ziņojusi arī vairākie, par vairākiem um, pasākumiem, par kapitāla tirgu savienību. Mēs uh, sadarbojamies ar parlamentu un komisiju pie visām iniciatīvām, arī pie tām, kas ir domāts uh, vienotā tirgus pilnveidē. Tāpat arī dalībvalstīm ir uh, jārīkojas. Uh, lai varētu nojaukt visas investīciju barjeras un pilnībā izmantot izaugsmas potenciālu visā Eiropā. Mēs ar nepacietību gaidām komisijas iniciatīvas un priekšlikums šajās jomās. Investīciju plāns pilnībā atbilst Latvijas prezidentūras prioritātēm, runājot par ekonomisko politiku, konkurētspēju Un plāns jau netika izveidots, lai atrisinātu pilnīgi visas problēmas ES un Eirozonā. Makroekonomiskie šoki, deflācija, energoapgādes drošība, valstu parādi, pašvaldību parādi. Tās ir daudz problēmas, ar ko mēs šobrīd cīnāmies, bet tas jau ir solis pareizā virzienā un tas tika izveidots tik elastīgi, lai tas varētu arī turpināt augt. Struktūra reformas, fiskālā atbildība, investīcijas ir tie trīs vaļi, uz kuriem turēsies mūsu izaugsma un uz kuru mugurām tiks radīts jaunas darba vietas. Un neaizmirsīsim arī struktūra fondus un fiskālo piesardzību. Lai cīnītos pret gaidāmajiem izaicinājumiem parlamentam, komisijai, padomē jāsadarbojas pietiekami naski un efektīvi, lai investīcija pakotnē varētu atbilst tām vajadzībām, kas eh, tik ļoti būs nepieciešams, lai eh, uzlabotu izaugsmas rādītājs. Paldies! Paldies! Tagad dod vārdu komisāram Katainenam komisijas vārdā. Madam President priekšsēdētāji, godājumie deputāti, vienmēr ir liels prieks uzstāties Eiropas parlamenta priekšā un runāt par nopietniem jautājumiem tā, kā tas ir šodien. Tāpat arī es gribu pateikties Latvijas prezidentūrai par um, lielisko darbu, iekļaujot investīciju plānu visai augstu jūsu darba prioritātēs. Divus mēnešus pēc paziņojuma par ambiciozo stratēģiju veicināt darba vietas un izaugsmi Komisija ir sākus strādāt pie Eiropas strateģiskā investīcija fonda. Šīs fonds ir ļoti nozīmīgs, lai varētu finansējums plūstu uz tām mūsu ekonomikas daļām, kur tas ir vairāk, vai, visvairāk vajadzīgs, un stimulētu darba vietu izveidošanu. Tāpat arī mēs esam uh, iecerējuši izveidot caurskatāmu mm, projektu plūsmu un iespējas attīstīt dzīvotspējīgas projektus, kas visvairāk labumu varētu gūt no šī fonda. Dalībvalstīm mēs sniegtu skaidrību nodrošinot to, ka mm, kādā veidā projekti vislabākajā veidā var tikt eh, attīstīti, lai tie būtu ar taustāmu ietekmes darba vietām un uz izaugsmi. Skaidrībai būtu precīzi juridiski eh, likumu teksti, kas noteiktu projektu darbību un to izsakojamību visā plūsmas garumā. Es rēķinos ar jūsu atbalstu spēcīgam mm, politiskam balsojumam pār Eiropas strateģiskā investīcija fonda darbības uzstāš, uzsākšanu šī gada pirmajā pusē. Termiņi ir ļoti ambiciozi Eh, Padome 19. janvārī šādu izveidot darba grupu šī fonda izveidošanai, un ir ļoti svarīgi, lai tas varētu sākt darboties maksimāli drīz. Mēs ceram, ka līdz likumdevēji būs eh, vienojušies pilnībā pār šo tekstu jūnijā, un tā kā mēs strādājam ļoti ātri, tad ir nepieciešams ļoti skaidri paskaidrot, ko tad mēs darām. It īpaši gribu uzsvērt tādus jautājumus kā pārvaldība. Pār prefer, preferenču sistēma un vēl citi jautājumi. Stabilitātes izaugsmes pakta ietvaros dalībvalstis var eh, eh, piedāvāt savus devumus dažādos um, projektu līmeņos, līdzfinansējums ar FSI un investīciju platformām būs iespējami saskaņa ar investīciju klauzulām. Runājot par pārvaldību, mēs esam paredzējuši struktūru, kas būtu piemērota, lai fonds nodrošinātu augstāku ris, aizsardzību pret riskiem. Tas ir ārkārtīgi būtiski, un FSI ir jābūt ar iespēju atbalstīt projektus ar augstāku riska profilu un investēt tajos mūsu ekonomikas nozarēs un vietās, kur tas ir visvairāk vajadzīgs. Tāpat ir jāizstrādā investīcija vadlīnijas, kas noteiktu riska profilu un kritērijas projektu atlasēji. Padome, projektu atlases padome nodarbotos ar projektu atlasi un palīdzētu izvēlēt vispiemērotākos projektus. Tā kā maksātāju fondā būtu dalībvalstis, tad lēmumi e, vadības padomē tiktu pieņemti konsensuālā kārtībā. Tāpat seši neatkarīgi eksperti piedalītos projektu atlasē. Projekti tiktu atlasīti balstoties uz nopelniem un investīciju vadlīnijām, ko būtu izstrādājusi vadības padome. Ša neatkarīgiem eh, neatkarīgā projektu atlase ir ļoti nozīmīga, ja mēs vēlamies piesaistīt arī privātā sektora finansējumu. E Kritērijus pieņem sevis sīvadības eh, padome tad, kā darba noteikumi būs gatavi projekti šīs iniciatīvas ietvaros, tiem būs jābūt ekonomiski dzīvotspējīgiem, ar iniciatīvas atbalstu pirmkārt, pietiekami nobriedušiem, lai varētu tikt novērstēti, lai tos varētu novērtēt vispārīgā līmenī. Treškārt ar Eiropas pievienoto vērtību un atbilstoši Eiropas politikas prioritātēm tādiem, kā piemēram stratēģija 20, kas iekļauj no divu eh, klimata eh, stratēģijas politikas un citas stratēģiskas eh, politikas. Tāpat arī EFSI jāskata tādi projekti ar augstākiem, augstāku risku atguvi. Un arī e FSI drīkst izmanto, tikt izmantots tikai tur, kur nav saprātīgā veidā pieejams cits finansējums. Tālāk runājot par atbildību parlamentam. EFSI būtu pilnībā atbildīgs Eiropas parlamenta priekšā. Uzraudzība balstītos uz diviem e, pamatprincipiem. Pirmais būtu atskaitīšanās. Tas noteiktu e, ik pa pusgadam komisijai un reizi gadā parlamentam un padomēji atskaitīšanās notiktu vispār pieejamā publiskā veidā. Un pār atskaitspēju runājot parlamentam ir tiesības organizēt jebkurā laikā ar FSI rīkotāju direktoru pār fonda darbību. Tāpat arī direktora pienākums ir bez kavēšanās atbildēt vai rakstiski vai mutiski uz parlamentu uzdotiem jautājumiem. Godējumie deputāti, šodien piedāvātais priekšlikums līdz ar to tiktu paredzēti arī vairāki pasākumi, kas palīdzētu paveikt e, vienotā tirgus veidošanu. Tā ir vissvarīgākā daļa šajā plānā, tas būtu veids, kā mainīt Eiropu struktūrāli un piedāvāt jaunas investīciju iespējas Šajā sakarā komisijas darba programmā ir paredzēti konkrēti pasākumi. Komisija nāks klajā ar priekšlikumiem enerģijas savienībai, digitālai savienībai, iekšēja tirgus stratēģijai, precēm un pakalpojumiem šī gada laikā. Mēs cerīgi raugāmies uz sadarbību ar jums šajā jomā. Un, visbeidzot, godājamie deputāti, gribu norādīt, kā plānos ir daudz tehnisku detaļu un pilnīgi noteikti tās ir jāapspriež un jāsakārto un tomēr nedrīkstam pazaudēt noredzes sloka kopainu. Uzticības e, krīzē aiztur investīciju klauzulu, kas ļoti svarīga Eiropas ekonomikai Mums ir jāatjauno uzticība un jāpanāk investīciju plūsma mūsu reģionos, mūsu ekonomikas jomās, kur darba vietu veidošana ir visbūtiskākā. Situācija ir steidzama, konkrētās vietās vajadzība ir daudz, un es cerīgi raugos uz sadarbību ar parlamentu, lai mēs varētu pieņemt šos priekšlikumus maksimāli drīz un lai tam būtu nozīmīga ietekme uz Eiropas investīcijām. Paldies, komisāri, turpina priekšsēdētāji un pāriesim pie debatēm, dodot vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Vispirms vārds deputātam Vēberam no Tautas partijas uz četrām minūtēm. Priekšsēdētājs kundze, vicepriekšsēdētāja kungs padome Es gribēju pateikties Jirki Katainenam, ETP grupa augstu vērtē komisijas priekšlikumu investīciju pakotnē Eiropas līmenī, un es domāju, ka eh, šeit ir eh, salikti pareizie akcenti, tā tad naudu jāpiesaista privātajos tirgos, nevajag finansēt uh, investīcijas ar parādiem, un tādā veidā arī bankas varēs naskāk apstrādāt visus šos priekšlikumus. Un tagad detalizētāk par atsevišķiem, eh, atsevišķām detaļām. Es gribētu parunāt par uh, vēl kādu attīstības tendenci, kas raksturo ekonomisko situāciju mm, Eiropas Savienībā. Nu, ko mēs piedzīvojām pagājušas svētdien, kad notika vēlēšanas Grieķijā. Es gribu teikt, ka jaunā premjerministra piedievā tā ja, Eiropas jaunvalsts noteikti uh, nevainagosies panākumiem. Nē, panākumi ir meklējami tādos priekšlikumos, ko šodien lika priekšā Jirki Katainens. SDO, starptautiskā darba organizācija, šodien ir publiskojusi skaitļus, ka pateicoties šādam investīciju plānam, uh, Eh, Eiropas Savienībā ir iespējams radīt 2,1 miljonu jaunu darba vietu. Tas būtu milzīgs grūdienis mūsu ekonomikai. Un eh, jāsaka, ka eksperti varētu tad arī veikt tālāks aprēķins, cik liela peļņa tas nozīmētu. Es pieminēju Grieķiju, jo uzskatu, ka daudz eh, no tā, ko mēs vēlamies veikt, tautsājumniecības jomā, investīciju jomā, īstenībā šie visi plāni, tagad ņemot vērā vēlēšanu iznākumu Grieķijā, ir apdraudēti. Ja jaunais premjeras Cipras saka, saka, ka viņš grib bail out, proti. Uh, Grieķijas aizņēmuma dzēšanu, kā tad mēs varētu uh, pārliecināt eh, privātos investorus piedalīties projektu finansēšanā, ja Eiropa pēkšņi negribēs atmaksāt savus parādus. Nu, kāds tam sakars ar solidaritāti? Kāds sakars ar solidaritāti, ka ņemot vērā šādus piemēram, Grieķijas plānus neatmaksāt parādu, Itālijai vajadzētu atmaksāt 10 miljārdus, Spānijai 6,6 miljārdus, 100 miljonus, Kiprai Un um, īrijai vesels 347 miljonus. Nu, jāsaka, visas valsts sēdza savus parādus, tai ir jāatbalsta vienai otru. Vai tad tas ir solidāri, ka Kiprai, Grie... ka Kiprai um, Itālijai un Spānijai ir uh, jāmaksā Grieķu parādi? Tā nav stabilitāte, tas pr tieši pretēji radīs stabilitātes trūkumu tika, protams, pausti dažādi solījumi, priekšvēlēšana kampaņas laikā, tas nenovedīs pie investoru pieplūdumu šai valstī. Un, uh, Grieķijā tagad beidzot ir parādījušies pirmie izaugsmas rādītāji. Jā, tie ir tādi visai trausli, un uh, mēs nevaram tomēr tos likt uz spēles tieši tagad, kad beidzot ir atkal parādījusies cerība. Nevar pieļaut, ka uh, kreisi radikālie spēki noslēdz uh, koalīcijas paktu ar labējiem ekstrēmistiem. Gribēju atgādināt mūsu sociālistu draugiem, ka jaunajā valdībā nav nevienas sievietes ministres, tur ir tikai vīrieši Nu, kāda tam ir saistība ar dzimumu līdztiesības, arī nezinu. Es gribēju par to runāt tagad, eh, izsakoties par investīciju fondu, tādēļ, ka šāda politiskā attīstība ir daudz lielāks drauds, nevis tas, vai mēs uh, varēsim attīstīt savu ekonomiku. Paskatoties uz Eiropā notiekošo, mēs redzam, ka Irijā izaugsme ir 3,6%, Latvijā 2,6%, Spānijā pēdējā gada laikā ir raduš, radies miljons jaunu darba vietu. Uh, Visās tajās valstīs, kur ir ETP valdība, kur ir prātīga, loģiski pārdomāta rīcība, tur ir izaugsme, iepriecinošas izaugsmes perspektīvas, un mēs, kā ETP grupa, turpināsim spērt soļus pa šo ceļu. Paldies! Weberkungs, vairāk zilās kārtiņas jautājumu, pieņemšu vienu jautājumu, vai esat gatavs atbildēt? Man ir šorts kundz, lūdzu. Jā, ja, Herr Weber, Sie begrüßen. Vēbera kungs, jūs uh, augstu vērtējat 315 miljārdu investīciju paketi, nu tas man galīgi nepārsteidz. Nu, gribēju pateikt, ka tās nav investīcijas, kas finansētas uh, ar parādiem, bet tieši tā tas ir mēs uzpumpēsim valsts līdzekļus ar kredītiem par 60 miljardiem un tādā veidā mēģināsim piesaistīt eh, privātās investīcijas. Un ja eh, šie eh, sāpņi par diviem miljoniem jaunu darba vietu ir patiešām realistiski kaut cik, kādēļ tad mēs šo investīciju fonda apjomu nepalielinām, kādēļ nedivkāršojam vai trīskāršojam? Trīskā, Jā, atbilde būtu ļoti jauki, ja populisti šeit piedāvātu kaut kāds risinājums ir izstrādāts priekšlikums, tas nepalielinās Eiropas eh, parādu apjomu. Mēs to uh, finansēsim pateicoties privātajiem investoriem. Tas ir optimālākais ceļš, proti piesaistīt privātos investorus, lai atkal varētu pareizajās sliedēs ievirzīt mūsu ekonomiku. Paldies! Un tagad uh, Rodriges kundze, es un dēvā divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mums būs uh, iespējas arī izdarīt secinājumus par to, kas nesenoti Grieķijā, bet ir viena skaidra lieta par to, ka mums ir nepieciešama uh, programma ar Grieķiju, kuru vada Eiropas Savienības institūcijas, parlaments padomu komisija. Uh, balstoties uz eh, fiskālo atbildību un eh, atjaunojot reālu progresu, paredzot reālu izaugsmu un nodarbinātību Grieķijā. Tā ir pareiza atbilde, kas ir jāsniedz. Bet tam ir nepieciešams investīcijas, tādēļ šīs dienas debats ir ļoti būtisks. Mēs apzināmies steidzamību. Tādēļ man jūs, mūsu grupas vārdā, jums jāsaka, esam ļoti satraukti par eh, to, cik lēni tiek iemaksāts strateģisko investīciju fondā. Esam ļoti satraukti par to, ka līdz šim dalību valstis nav nākušas klajā ar saviem kapitāla aprēķiniem un iemaksām fondā. Mēs zinām, ka tas tomēr ir fundamentāli svarīgi, lai varētu šis fonds uh, arī aizdot naudu. Tas ir kritisks jautājums, tas neattīstās labi. Mēs arī zinām to, ka Eiropas Savienības budžeta garantija, zinām arī, ka Eiropas Savienības iemaksas ar to nepietiek. Esam arī satraukti uh, par to, ka, jo īpaši ministrs Šoble pavisam nesen noraidīja Vācijas ieceri veikt nacionālas iemaksas. Tas ir ļoti slikts signāls. Mums ir jāpārvar šie šķēršļi. Eiropā ir nepieciešams masīvas investīcijas, lai finansētu projektus, lai piemērotos uh, Uh, reālās ekonomikas vajadzībām. Tādēļ jānodrošina, lai visas dalība valstis, tā skaitā arī tās, kurām ir ārkārtīgi liela uh, deficīts, lai arī tās var veikt savus iemaksas. Es ceru, ka līdz nākamam Eirozonas samitam būs jau rezultāti. Paldies! Kamalkungs, EKR vada 2 minūtes 30. Lielas paldies priekšsēdētāji EKR e arī apsveic to, ka komisija vēlas tagad mazināt investīciju trūkumu Eiropā. Es runāju ar investoriem, kuriem ir nauda investēt, bet viņus atbiedē birokrātija un arī citu vietu pasaulē viņiem tas liekas izdevīgāk. Jāatzīst, ka šis fonds nebūs sudraba lode. Tātad. Uh, Eh, šis trešais pīlārs pat ne fonds, un mums ir jāsamazina birokrātija, mums ir jāsamazina investīciju šķēršļi. Viens piemērs. Es arī aizdodu Uh, caur uh, efektīvu amerikāņu platformu naudu arī uh, pasaules uzņēmējiem. Viņi vēlas arī darboties Eiropā, bet šī platforma to bremzē Eiropas birokrātiskie noteikumi. Jautājums nav par to, cik daudz ir uzceltī tilti, bet cik daudz uzņēmēji saņem finansējumu un izveido ilgspējīgas darba vietas. Kad viņi uzsāk savu uzņēmē darbību, jānodrošina, lai Eiropas likumdošana neaizvē, neliedz viņu uzņēmējiem attīstīties. Tagad šiem uzņēmējiem ir jāmaksā arī PVN klienta valstī un nevis tirzniecības valstī. Mēs zinām, ka likums ir domāts lielajiem uzņēmējiem kā Amazonai, kas uh, pārdod zemes nodokļa valstīs, bet tas slēdz mazos uzņēmumus. Un uh, tiek attīstīta e-grāmatas un citi uh, projekti, viņi nevar uh, at, maksā 20 dažādās valstīs un nav PVN sliekšņa. Tagad viņiem tiek teikts, ka iespējams viņi arī pārkāpja preddiskriminācijas likums. Tātad uh, viņi ir strupceļā un viņi līdz ar to izbeidz savu darbību. Uh, Parlaments grib palīdzēt MVU, un mēs gribam runāt par vienoto digitālo tirgu. Jā, runāsim par šo visu, runāsim par investīciju programmām, bet ja mēs tiešām esam nopietni, tad ir jāsamazina birokrātija, kas bremzē uzņēmums. Un tas ir jādara tagad un šeit. Pretējā gadījumā neviena investīcija nemazinās šo problēmu. Tad ir jautājums, cik. Uh, Daudz ceļu ir jāizveido, bet man ir jautājums, cik daudz investīcijas uh, pametīs Eiropa pirms mēs mazināsim birokrātijas šķēršļus, cik daudz mazo uzņēmumu slēgs, izbeigs savu darbību, cik daudz būs bezdarbnieku un kā tik teikt šodien uh, atbildē ir uh, uh izpūsta vējā, kā to teica Bobs Dilans. Paldies, Telička kungs. Alde vārdā trīs minūtes, lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies, godētais vicepriekšsēdētāji Katainen kungs, godētā ministras kundze. Vispirms vēlos apliecināt, ka mūsu grupa uzskata, ka investīcijas plāns tiešām ir ļoti svarīga lieta, kā arī jūs to uzsvērāt. Un jūs jau esat uzsākuši iet pareizā virzienā. Jūs radāt gaidas ļoti pareizā virzienā, jo trīs pīlāri, uz kuriem balstās šis plāns, ir tieši tie pīlāri, ko sagaida uzņēmumi. Šis ir jautājums par uzticību, šis ir jautājums par uh, uzticību Eiropas Savienības institūcijām par to, ka mēs varam atrisināt eh, reāls problēmas ar reāliem instrumentiem. Mēs radām gaidas, mēs esam pusceļā, bet nu mēs esam ceļā. Es domāju, ka vēl svarīgāk tādēļ ir nonākt pie rezultāta. Vicepriekšsēdētāja Katainen kungs, jūs sacījāt, ka digitālā tirgus pīlārs ir vissvarīgākais, un es liecos jums piekrist. Man šķiet, ka tas tiešām tā ir. Jūs arī atceraties, ka grupā mēs runājam par vienu jautājumu, par kur mums te šķēlās viedokļi, runāja arī par šo nosacītību attiecībā struktūrālām reformām. Jūs arī skaidrojāt, ka tas varbūt ir pārāk liels sloks, ka tas ir jāvienkāršo. Es domāju, ka ir iespēja to vienkāršot. General... Ne strādājot pie konkrētiem projektiem, bet domājot par konkrētām dalību valstīm. Bet, nu, par to mazliet piemirsīsim. Šķiet, ka tas nav tagad ņemts vērā. Es gribētu runāt par ko citu. Eh, papildus tam, ko jūs tikko teicāt, ja Eiropa vēlas investīciju plānu, tad es sagaidu, lai komisija konkrētām dalību valstīm eh, liktu par pienākumu sagatavot savus investīciju plānus. Uh, tiek ieteikti vairāki projekti. Esmu dažus tos redzējis. Daži šķiet veiksmīgāki, daži mazāk veiksmīgi. Es domāju, ka vajadzētu nodrošināt ekonomisko dzīvotspēju projektiem un cerams, ka cilvēki izdarīs pareizo izvēli. Es gribētu arī, lai nacionālās administrācijas risinātu konkrētus jautājumus lai tiktu pabeigts iekšējais tirgus, lai tiktu īstenoti tiesību akti. Komisija ļoti labi zina, kādos jautājumos konkrētas dalībvalstis nav savu darbu paveikušas. Ir jānodrošina labāka regulācija. Kamāla kungs, protams, ir īsts liberāls, un es viņam varu piekrist. Birokrātijas samazināšana ir ļoti nozīmīga. Pēdējos deviņus gadus es strādāju uzņēmēju darbībā, un arī runājot ar uzņēmējiem, viņi to piemin kā pirmo lietu. Uh, Ja runa par nacionālajiem investīciju plāniem, vai vienalga, kā mēs šo dokumentu nosauktu, tad tajos vajadzētu veikt eh, konkrētas lietas. Vēl uh, divas piezīmes. Es būtu gaidījis mazliet vairāk no Latvijas prezidentūras attiecībā uz to, ko es šodien uh, dzirdēju. Es būtu sagaidījis, lai jūs teiktu, ka. Mm, Ne tikai ir bijušas sanāksmes, bet jūs arī pastāstītu, kas notika sanāksmēs. Uh, ko jūs vēlētos no parlamenta. Citādi, nu, protams, mēs zinām, ka viss ir svarīgi, mēs arī zinām, ka notiek sanāksmes. Uh, es vēlu jums veiksmi, mēs sniegsim atbalstu, bet mēs gribam redzēt rezultātus arī attiecībā uz šiem diviem pīlāriem un no dalību valstīm. Tagad dodu vārdu papadimulis kungām GOE grupa pusotra minūte. Paldies, priekšādātāji! Vēbera kungs, es, eh, protams, saprotu, ka jūs esat sarūktināts. Zamaras eh, kungs zaudēja vēlēšanas eh, Grieķijā, taču tāda ir demokrātija. Lūdzu, nesāciet tagad mūs iebiedēt un nesāciet mums stāstīt, kas notiks ar jauno Grieķijas valdību. Mums ir jāsaprot, ka Grieķijas tauta ir gadiem ilgi piedzīvojusi dramatiskus taupības pasākumus, tā ir iegrimusi nabadzībā. Iespējams, ka jums ir bagāti draugi Grieķijā, bet iespējams arī, ka viņi nemaksā nodokļus tieši tāpat kā vispārējie. Mums ir jādomā par visu Eiropu. Mums ir jāpieliek punkts vienpusējai, tukšai taupībai. Dragīkungs saka, ka viņš darīs visu iespējamo, lai nosargātu eiro. Komisijai un komisāriem arī vajadzētu saprast, ka ir vajadzīgas investīcijas un izaugsme tā vietā, lai ieviestu uh, graujošas taupības pasākumus. Ir jāsniedz atbalsts, bet Junkera piedāvātie plāni nav adekvāti. Ja ir runa par investīciju piešķiršanu, vajadzētu nodrošināt, lai šīs investīcijas galvenokārt nokļūst tādās valstīs, kurās investīcija ir maz, kuras cieš no nabadzības un milzīga bezdarba. Svētdien Grieķijā mēs eh, to visu redzējām. Es esmu priecīgs, ka komisija to ir atzinusi. Es uzskatu, ka tās ir eh, cerības visai Eiropai. Lielas paldies, eh, papa Dimuls kungs, zilās kārtas jautājums. Lukas kungs vēlas jums to uzdot. Vai jūs to akceptējat? Jā, lūdzu, Lukas kungs. Vēber kungs minēja, ka Grieķija ir uh, izjūtos Eirozonas solidaritāti. Vai jūs uh, piekrītat tam, ka Grieķijas tauta šo solidaritāti vispār nav saņēmusi? Grieķijas tauta ir cietusi, uh, bezdarbs ir sasniedzis uh, satriecošu līmeni, tas attiecas arī uz jauniešu bezdarbu, un solidaritāte no Eiropas puses īstenībā ir palīdzējusi tikai kreditoriem un banku sektoram. Thank you mikrofonu runātājam. Nu, ko es varu jums atbildēt, un arī Vēbera kungam? Vēbera kunga draugi uh, Grieķijas partijās zaudēja, taču risinājums un atbilde nav Grieķijas atgriešanās pie drahmas, kāds ir jūsu ieteikums. Tas uh, nozīmētu, ka uh, Grieķijas nodokļu, satunies Vācijas nodokļu maksātāji arī zaudētu naudu, un tas attiektos gan uz Grieķiju, gan arī uz pārējo eirozonas daļu. Mums ir vajadzīga izaugsme un reformas. Mums uh, nevajag uh, tādu garu sarakstu, kur mēs tikai teiksim, uh, kas mums ir jādara. Korupcija gadu desmitgadēm ilgi ir valdījis Grieķijā. Lielas paldies! Tagad Eikhauta kungs zaļo grupa. Pusotra minūte. Voorzitter, en uh, ik wou het weer gaan hebben over het investeringsplan. En, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu runāt par investīciju plānu. Un atstāt debats par Grieķiju vēlākam laikam. Uh, gribētu pateikties komisijai par investīciju plānu. Tās jāsaka labas ziņas pēc uh, vairākiem gadiem, kamēr uh, uzmanība tika pievērsta tautsības pasākumiem, tika pievilkts uh, jostas, bet tagad mums ir trīs galvenie mēķi attiecībā uz šo pašreizējo priekšlikumu, un es gribētu saņemt atbildi no Katainēna kunga. Pirmkārt, neadekvāta demokrātiskā kontrola Investīcija plāna mērķiem ir jāsakrīt ar Eiropas Savienības mērķiem, bet tas ir tā nedaudz nekonkrēti. No kurienes nāk šī nauda? Šī nauda daļai nāks no Eiropas Savienības budžeta. Vai Tur būs investīcija padoma ar kādu vadības grupu, bet mēs gribam zināt detalizētāk visus par visu to, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas parlaments arī pilnībā varētu iesaistīties šajā darbā un koplēmumu un kopu likumdošanas procesā. Mēs arī gribam būt iesaistīti attiecībā uz lēmumu pieņemšanu par līdzekļu piešķiršanu. Tālāk, ja mēs skatāmies uz dalību valsts iesniegto garo sarakstu, ir pilnīgi skaidrs, ka daudzi miljoni aizies, teiksim, akmenogļu uh, Um, ātomstacijās, dažādos apceļos. Arī Antverpenē un Flandrijā, piemēram, ir uh, ļoti liels problēmas dažādiem apbraucamiem ceļiem, riņķceļiem, bet uh, vai tas tik tiešām būs uh, iespējams nodrošināt, ka nauda aizies sabiedrības interesēm, nevis, publiskie, nevis privātiem investoriem? Ir ļoti nepieciešams dot atkal šo atspērienu punktu Eiropas ekonomikai. Un mēs esam jau tik daudz nodokļu zaudējuši, tāpēc, ka notiek izvainīšanās no nodokļu maksāšanas, tā ka nezinu, kur atradīsiet papildus līdzekļus tam visam. Paldies, nākošais. The... Uh, Bulpkungs. Uh, Paldies, šķiet, ka jūs, Katainen kungs, saprotat par to, cik ekonomiski smaga situācija ir Eiropā un Eirozonā, un es to pozitīvi vērtēju. Pēc 2008. gada krīzes Eirozona ir vienīgais reģions pasaulē, kas, kurā nav izaugsme. Ietekme uz cilvēkiem ir ārkārtīgi smaga, ir bezdarbs, notiek pašnāvības, taupības pasākumi, un mēs redzam, ka kā tas viss ir, pie kā tas novēc Grieķijā, Katainen kungs. Cilvēki ar labiem nodomiem cenšas rast risinājumus, bet risinājumu, ko jūs mēģinat panākt ar strateģisko investīciju fondu, tas nebūs pareizais risinājums. Ir tāda milzīga vēlme eh, nodrošināt izaugsmi, un akadēmiķi Eiropā ir nākuši klajā ar tādu nepareizu risinājumu eiro. Pie tā ir daudz strādāts, tas ir celts augstumos, ir bijuši semināri par eiro. Tikai Būtu labi, ja jūs varētu atzīt, ka eiro ir radījis problēmas, un atbrīvojoties no eiro, tad vairs nebūtu jācenšas iztērēt 20 miljārdus, lai radītu 350 miljārdus. Paldies! Paldies, eh, Zainopulus kungs, uz minūti. Paldies, priekšsādātāji! Esmu pārliecināts, ka Eiropas eh, monopoli berzēs rokas, uzklausot šos jaunumus par Junkera pakotni. Tas vienkārši ir vēl viens veids, kā uh, publisko naudu ielikt investīcijās, un atkal valsts par to maksās, jo tās atkal tāpat laikā maksās uh, ar budžeta samazinājumiem, lai atkal finansētu šos līdzekļus. Nu, tā tas viss gal galā arī būs. Mēs joprojām cenšamies uh, samazināt darba izmaksas, uh, uz uh, produkcijas vienību joprojām cenšamies piesaistīt privātas investīcijas, un tas viss tikai palielina spiedienu uz uh, strādājošajiem. Un tas arī ir galvenais secinājums no šī Eiropas uh, uh pusgada. Tas ir Eiropas monopola interesēs un uh, Viņi gribēja zināt, kas tur būs priekš viņiem izdevīgs. Paldies. Nākošais Grostets kundze, vienu minūtu. Paldies. Priekšsēdētāji, komisāra kungs. Uh, uh, prezidentūras pārstāvi. Mēs tikai, protams, gribam atbalstīt komisijas priekšlikumu, jo mums ir nepieciešams uh, stimuls, lai iziet no šīs uh, krīzes Eiropā. Komisija ir sapratusi, ka steidzam jārīkojas šajā situācijā un eh, ir eh, nākus klajā ar priekšlikumu un ir svarīgi, lai eh, komisāra izteiktajā priekšlikumu arī parlaments varētu nu, kaut kā tālāk atbalstīt un arī sekot līdz šī fonda darbībā. Mēs, protams, saprotam prioritātes, ko jūs paudāt attiecībā uz šo nākotnē izveidojamo fondu. Mēs piekrītam uh, ka ir nepieciešams pārvaldības modelis, ka ir nepieciešams projekta atlases eh, process, tam jābūt caurskatāmam, un tas viss ir nepieciešams, ja mēs gribam piesaistīt investors, bet ir nepieciešams arī piesaistīt kaut kādā veidā investors, un tāpēc ir jāmazina birokrātija, jādod, eh, jārada vēlme investoriem eh, darboties Eiropas Savienības valsts teritorijā. Un eh, jāsaglabā arī mūsu tehniskie sasniegumi. Tieši tāpēc eh, šobrīd situācija diezgan brīstama, jo zināmā mērā mēs apdraudam Eiropas Savienības eh, rūpniecību un mūsu izaugsmu. Un tāpēc šajā gadījumā mēs nedrīkstam skart nekādā veidā programmu apvārsnes 2020 no tās ņemt līdzekļus. Mēs tik eh, daudz par to vedām sarunas, eh, par to jau pirms dažiem mēnešiem parlamentā, un es tulī noslēgšu, saka Grostets kundze, gribētu griezties pa padomus un teikt, ka dalība valsts atbildība ir ļoti liela, jo mēs zinām, ka tieši dalība valsts vēl kājas, lai uh, nostādītu šo budžetu uz uh, darbības uh, sliedēm. Monsieur Wolf, vous venez de prendre la parole, donc euh, on va peut-être avancer dans le... Labi, turpināsim sarunas. Um, vārds uh, Tomasa kundzei divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Ministres kundze, komisāra kungs, pirmkārtām paldies par uzrunu, paldies par prezentāciju. Jāteic, nepiekrītu tiem, kas uh, kritizē eh, Junkera kungu, kas uh, apsūdz viņu kaut kādās uh, pesteļošanā un, un, un, un tautas mānīšanā. Tā tas nav šeit ir iespēja mm, piesaistīt investīcijas, eh, stimulēt investīcijas eh, mūsu pilsoņu interesēs, tomēr eh, žēl, ka mums ir no valsts līdzekļu kabatas jāmēģina kaut kādā veidā ieinteresēt, ieintriģēt privātus investorus tie ar šiem uh, miljārdiem vien uh, nebūs līdzēts uh, trīs gadu garumā. Ik gadu uh, būtu vajadzīgas līdzvērtīgas summas, lai dalība valstis um, tālāk uh, varētu darboties un piesaistītu investīcijas. Um, dalība valstīm būtu jādara vairāk no savas puses, un um, ministres kundze, komisāra kungs līdz šim brīdim padome nav um, pildījusi apsolīto, uh, tā teikt, uh, piešķīlusi šo te investīciju motoru uh, Eiropā, kaut arī tā to solīja. Regulas uh, projektā šeit ir cita starpā runāts par atbalstu izglītības projektiem, uh, nu, izglītība, kā zināms, ir ļoti tāds ilgtermiņa investīcija projekts. Kā, piemēram, šeit praktiskos e, parametros ir paredzēts e, nodarbinātību atbalstīt, par to nekas netiek e, sācīts. Te drīzāk tiek runāts par, par kaut kādu makroekonomisku parametru piefrizēšanu, ietekmēšanu, kā notika šī pārmaiņa uz eh, vidē draudzīgo enerģētiku. Paldies! Paldies! Eh, eh, vai Tērera kunga jautājumu pieņemsit zilās kartas jautājums? Tomā Konze, jūs runājāt par to, ka jūs uh, katru gadu vēlaties ar atklātām valsts investīcijām mm, nodrošināt miljardiem dažādu atbalstu. Bet jūs nerunājāt par kvantitatīvo īzingu, kas notiek Lielbritānijā un ka to vajadzētu saistīt, piemēram, ar struktūra reformām. Kā jūs uh, uzskatāt, vai nevajadzētu tomēr kaut kādā veidā finansēt programmas, jāatcerās, ka šeit tiek paredzēts atbalsts liberālai ekonomikai. Tomā kundze, nu šeit eh, piekrītu pilnībā komisijai. Eh, nu tā tas patiešām ir. Mēs izmantojam publisko naudu, eh, lai kaut kādā veidā izkustinātu no vietas privāto investīciju motoru. Bet mums šeit ir jāmotivē, jāstimulē, jāiedarbina procesi dalību valstīs. Uh, lai tās darītu savu daļu investīciju piesaistē ģenerēšanā. Mums visiem kopā, to starp dalībvalstīm šeit ir kas darāms, lai pēc tam no tā visa gūtu labumu. Un tāpēc es vēršos pie komisijas ar konkrētu jautājumu, kādus projektus šeit piedāvāsi tieši nelabvēlīgiem reģioniem. Starbatīkungs Priekšēdētājs kundze, Eiropas Savienībā ir tāda centrāla filozofija, tā reaģē uz eh, sabiedriskiem un ekonomiskiem izaicinājumiem ar vizionāriem plāniem un uh, eh, finansiālu uh, eh, stratēģiju. Es, piemēram, atceros Lisabonas stratēģiju. Uh, tika sagatavots jauns strateģisks mērķis nodrošināt eh, konkurētspējīgu uh, eh, ekonomiku, viskonkurētspējīgāko visā pasaulē, kas uh, ļauta Eirozonu virzīt uz priekšu. Tagad mēs stāvam pie drūpu kaudzes. Mēs uh, redzam, ka nav nekādas starptautiskākas konkurētspējas, ir ļoti liels bezdarbs, nav nekādas izaugsmes. Un uh, arī uzņēmējdarbība klibo. Ko dara komisija? Tā gatavo jaunu plānu. Uh, Eiropas strateģisko investīciju fondu. Kas eh, analizē šo uh, plānu, tad mēs redzam, ka tur ir daudz pieņēmumu un vērtējumu. Katrs, kas ir eh, nodarbojies ar prognozēm, zina, ka ja tiek izmantoti tikai pieņēmumi, tad aprēķini īsti neatbilst. Šeit es gribu citēt Bertoldu Prehtu. Uh, E, jā, mēs veidojam plānu, mēs uh, gribam uh, nodrošināt lielu gaismu un uzreiz uh, gribam radīt otru plānu, bet tā jau plāna reizē nedarbojas. Omar Žīkungam, um, ministrs kundze, komisāra kungs, ir tātad sastais ziņojums par kohēzijas procesu, kur tiek norādīts, ka kopš 2008. gada kohēzijas tempi ir apsīkuši. Uh, un tagad šeit tiek paredzētas eh, miljārdiem vērtas investīcijas, bet eh, tās eh, pagrābs piesaistīs turīgākie, jaudīgākie reģioni, kur pretī trūcīgākie, vārgākie reģioni paliks bešā un līdz ar to nonāks vēl sliktākā stāvoklī salīdzinot ar turīgākajiem reģioniem. Šeit būtu jābūt, nu, tādam filtram objektīvam, kas gādā par to, lai līdzekļi vienlīdz būtu pieejami un nonāktu visos reģionos. Komisijai tāpat arī būtu jāraugās, lai šis plāns um, nu, nebūtu tāds pārmēru, tāds uh, nes, nespēcīgs, lai uh, tas uh, tajos gadījumos, kad nozara, kad tātad, privātais sektors spēja rīkoties, lai tas to darītu, nevis gaidītu uz kaut kādiem īpašiem atbalstiem. Uh, es šeit runāju par mm, dažādām nozarēm, piemēram, par, par kultūras, par mm, kultūras nozari, kur ir ārkārtīgi daudz talantīgu cilvēku, uh, kas ir gatavi strādāt, um, digitālus projektus radīt. Un par pārvaldību runājot, protams, protams, šeit parlamentu ir jāpiesaista, jo te pilnīgi noteikti ir izdarāmas ļoti nozīmīgas politiskas izvēles. Viena minūte Vānas kundzei. Priekšsēdētājs kundzei. Šodien tika publiskots starptautiskās darba organizācijas pētījums, un tur tiek runāts par darba vietu potenciālu, ko varētu radīt šis investīciju plāns. Uh, 2,1 uh, uh, miljonus līdz 2018. gadam. Paskatīsimies uz uh, milzīgajām investīcijām darba tirgū, kas ir vajadzīgas galvenokārt tajos reģionos, kur ir ļoti augsts bezdarba līmenis. Un uh, ir vajadzīgi arī pasākumi izglītības jomā Situācija ir tāda, ka vicepriekšādātājs Katainēns pagājušajā nedēļā budžeta komitejā teica, ka investīcija plāna mērķis ir piesaistīt privātos investorus un veicināt konkurētspēju. Šodien e, tātad e, tiek minēti 2020. gada stratēģijas pamatprincipi, tur ir runa par klimatu, par līdztiesību un nabadzības izskaušanu. Uh, Šie kritēriji līdz šim investīciju plānā vēl nav formulēti un tie arī nav saistoši. Kā jūs nodrošināsiet, lai šie kvalitatīvie kritēriji e, eh, tiktu pieņemti kā vadlīnijas? Eh, monsieur Zani, pour une minute. Zani, kungs, viena minūte. Paldies, priekšsādātāji. Šis investīcija plāns kļūs par vēl vienu Eiropas Savienības uh, Eh, bēdu stāstu, kas eh, par pieminekli mūsu nespēja risināt reālus jautājumus. Šis plāns eh, tiek balstīts uz kaut kādiem tādiem miglainām iedomām, ka izdosies piesaistīt privātas investīcijas, mm, bet arvien sarūkošās izaugsmas prognozes gādās, lai notiktu pretējais. Un šeit ir absolūti skaidrs, kas ir nepieciešams. Uh, intervence no mm, publiskā sektora. Mm, Eiropas valstīm ir jānoņem šīs budžeta griestu važas, lai tās spētu beidzot kaut ko darīt lietas labā, lai tās spētu iztenot eh, situācijai adekvātu fiskālo politiku, piemēram, pārsniedzot eh, gādā deficīta griestus, kas eh, ir 3% joprojām kopš Māstrihtas fiskālā nolīguma laikiem. Uh, Tas ir, tas ir kā mākslīgas um, birokrātu no gaisa pagrābtas važas, kas um, apdraud un liek uz spēles mūsu turpmāko izaugsmi. Paldies uh, Gonzalesam Paunsam vārds. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Katainēna kungs Spānijā alaži esam atbalstījuši šo te, šādu te investīciju eh, fondu, un mēs eh, vēlamies ko vaicāt par šo papildināmības aspektu, vai, tas, vai šis, šī plāna līdzekļi papildinās jau esošās investīcijas, Eh, nospraustās investīcijas vai, bu, vai stāsies to vietā. Kā tad tur īsti ir? Vai šis fonds eh, tiešā veidā būs kā tāda injekcija tautsēmniecībā mm, vai tas vienkārši ir pārpakots tas pats eh, vecais risinājums? Mums ir jāspēj modernizēt visas administratīvi tehniskās procedūras, procesi, lai individuāli projekti varētu tikt atbalstīti pēc iespējas ātrāk, lai valdības varētu darīt savu, lai privātais sektors varētu darīt savu. Protams, protams, valstu administrācijas līmenī ir jānotiek pārmaiņām uz eh, efektivitātes virzienā, vienkāršības virzienā, eh, un tas ta, tam ir jābūt kā pienākumam visiem, visu valstu valdībām. Eh, politiskā pārliecība nedrīkst kalpot par aizbildinājumu kaut kā nedarīšanai. Ehm, kolēģi, ja mums, ja mēs to visu neizdarīsim, ja mēs neturēsim doto vārdu, tad uh, visi aizbildināsies ar, ar, ar, ar vienalga ko un uh, ne, nedarīs apsolīto. Gonzāles Aponsakungs, vai paņemsit zilo kartīti? Labi, uh, tad um, zilo kartīšu krājums ir līdz ar to izsmelts. Uh, tagad uh, noslēgsim tātad zilo kartīšu jautājums ar Zanjī kungu. Priekšēdētājs kundze, Es vēlētos uzdot jautājumu savam kolēģim, proti, vai esmu pareizi sapratis to, ka viņš šaubas par šo fondu. Viņš šaubas, vai šis fonds varētu būt par pamatu nacionālajiem fondiem. Gonzāles kungs, lūdzu. Eh, he dicho que este fondo debería tener en... Redziet, es vēlējos sacīt lūko. Eh, šim fondam ir jābūt papildinošam pēc savas dabas, lai jaunā fonda nauda nebūtu vienkārši pārpakota, pārkrāsota līdzšinējā Eiropas investīcija fonda nauda, um, kas eh, ir novirzīta jau esošiem īstenotiem projektiem. Eiropā. Van Bremtas kundze, divas minūtes, paldies, uh, priekšsētāji, komisāra kungs, uh, ministrs kundze, daudz kas jau ir pateikts par Grieķiju. Zinu, ka nav īstais brīdis vēl ko sacīt par šo valsti, bet, uh, nu, skaidrs ir tas, ka tā bija pilsoņu demokrātiska izvēle. Otram kārtām ir jāskatās, ko tauta vēlas un kāds, kādi viedokļi mums ir jāpārstāv mēs e, vēlamies, lai būtu Eiropas līmeņa politika, Eiropas līmeņa risinājuma, un mums šeit tiek piedāvāts Eiropas investīcija plāns. Nu, tas ir tāds, kāds tas ir, un tagad ir ļoti svarīgi, lai tas tiktu sekmīgi īstenots. E, mēs bieži e, atceramies struktūrālās reformas, uh, Eh, S&D grupā mēs visi esam struktūrālo reformu atbalstītāji, taču ir svarīgi, kādas ir šīs reformas, vai tās ir pamatotas, racionālas, efektīvas, nevis tikai reformas reformu pēc. Eh, kāpēc pārbūvēt mūsu tautsaimniecību kaut kādu nezināmu iemeslu dēļ? Nē, tas ir jādara skaidru nepārprotamu apsvērumu dēļ, eh, klimata pārmaiņas, sabiedrības ilgspēja, novecošanās un tā tālāk. Un Eh, šie paši vadmotīvi principi arī ieskicē to, to lauku, to kontekstu, kādā ir jādarbojas un jālieto šis investīcija plāns. Šis plāns jau ir iztirzāts, ehm, izanalizēts no visiem iespējamiem rakursiem. Ehm, līdzekļu apjoms ir iespaidīgs, pietiekams, lai mm, būtiski ietekmētu pārmaiņas mūsu mm, valstīs. 600 Eh, miljardi. Eh, divkārt lielāka summa. Eh, jautājums ir par to, kur šī nauda nonāks, vai tā tiks novirzīta ilgspējīgiem, pamatotiem projektiem un pārmaiņām. Mm, tikai tad mēs varēsim apgalvot, ka tas viss ir bijis tā vērts. Paldies, Urtas Unakungs, viena minūte. Paldies viņdien bija nedaudz eh, pārsteidzoši, ka jūs, kad jūs ieradāties komitejā ekonu un teicāt, ka neviena dalībvalsts nesot bijusi gatava savu ārtavu piemest Junkera plāna īstenošanā. Un šodien mēs sev par lielu, lielu nepatiku konstatējam, ka tā tas tiešām ir. Šis plāns, eh, nu, ir kā mašīna ar tukšu bāku. Um, Uh, kas notiks ar Horizon 2020, kas notiks ar Connecting Europe Facility, uh, uz kā rēķina tas viss uh, tiks īstenots. Trešām kārtām likuma projektā ir jābūt iebūvētiem šiem nosacījumiem, ir jābūt sociāliem un tādiem um, vides priekšnosacījumiem kādu projektu atbalstīšanai. Uh, Nedrīkst pieļaut, ka tiek atbalstīti kaitējoši, tādi graujoši eh, projekti. Paldies! Paldies, tagad vārds Fernandesa kungam, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas strateģiskais investīcija fonds ir novatorisks priekšlikums, tas radīs daudz darba vietu, palīdzēs uzņēmumiem un veicinās uzņēmē darbību. Tas novedīs pie ambicioza investīciju plāna, kuram būs eh, daudz eh, dažādu um, pozitīvu seku, un tas stiprinās arī iekšējo tirgu. Tas ļaus arī padziļināt iekšējo tirgu, tas radīs tīklu starp savienojums, jo īpaši, ja runa par uh, enerģētiku un digitālo ekonomiku. Tas stiprinās mūsu konkurētspēju un veicinās eh, mūsu enerģētisko neatkarību. Lai šīs plāns būtu veiksmīgs, mums ir vajadzīga leģitimitāte un caurdzamība. Projektiem eh, ir jātiecas uz visām dalībvalstīm. Eiropas parlaments arī ir pēc iespējas vairāk jāiesaista plāna īstenošanā. Eh, tā sauktajam Junkera plānam ir jāietver arī iekšējās solidaritātes un teritoriālās kohēzijas elementi. Paldies! Tagad dodu vārdu Bulmana kungam uz divām minūtēm. Priekšēdētājs kundze, godāmie kolēģi, eh, Kamāla kungs, m, mm, diemžēl, m, mm, mūs nepagodināja savu klātbūtni mūsu debatēs, taču es gribētu uz viņu atsaukties. Viņš eh, šeit citēja Bobu Dīlanu bet viņam vajadzēja izvēlēties pareizo uh, dziesmu. Es domāju, ka viņam vajadzēja izvēlēties dziesmu The Times Are Changing, laika mainās. Un mums vajadzētu visiem to uh, atzīt. Situācija ir tāda, ka šajā parlamentā vairs nav tādu jūtamu spēku, visā Eiropā nav jūtamu politisku spēku, kas uh, pareizi saprastu, ka mums ir milzīgs trūkums investīcijās. Mums ir kaut kas jādara, lai mēs varētu atgriezties pie izaugsmas, lai mēs varētu veicināt konkurētspēju. Kolēģi, mums vajadzētu vienoties par šo punktu, un tagad eh, mums ir vienkārši tehniski šis eh, jautājums jāatrisina. Katēnen kungs šeit ir vairāk jautājumu, uz kuriem mums vajadzētu sniegt atbildes. Uh, Protams, mums ir koplēmums, un tieši tāpēc mēs arī esam šeit. Pirmais jautājums - privātās atklātās partnerības. Te ir daudz priekšrocību, mēs eh, paņēmām mazliet risku no privātajiem, un mēs varam eh, šādā veidā mobilizēt kapitālu. Bet kā mēs nodrošināsim, lai nauda nokļūtu tur, kur tā ir vajadzīga, tur, kur varētu rasties vislielākā pievienotā vērtība. Kā mēs to izdarīsim? Un no šī jautājuma izriet divi citi jautājumi tiek runāts par e, šī jaunā instrumenta pārvaldību. Ja Eiropas parlaments piešķir naudu, ja mēs esam atbildīgi, tad mums vajadzētu arī uzņemties šo atbildību, mums vajadzētu runāt par koplēmumu. Protams, mums ir jānodrošina arī tas, lai lielie projekti varētu virzīties uz priekšu, lai uh, īstermiņā tie būtu rentabli. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgs labs eh, politikas sajaukums, un esmu pārliecināts, ka mēs atradīsim ceļu uz priekšu. Paldies. Eh, tagad vārds Vande Kampa kungam pusotra minūte. Priekšsēdētājs kundze. Esmu Tautas partijas grupas deputāts Eiropas parlamentā. Es darbojos transporta komitejā, esmu arī nīderlandietis. Un Tāpēc es apsveicu Junkera komisijas sagatavoto plānu. Nevienmēr piekrītu savam kolēģim un draugam Basam Eikhautam, bet pašlaik Eiropā ir izaicinājumi un draudi. Ļoti ilgu laiku mēs esam uztraukušies par šiem uh, izaicinājumiem un draudiem un neesam skatījušies uz mūsu iespējām. Uh, Protams, 6L ir bruģēts ar labiem nodomiem, un viena no problēmām ir tas, ka mums nav uh, nodrošināta Connecting Europe Facility. Mums līdz ar to nav iespējas uh, nodrošināt vajadzīgo naudu. Nīderlandē mēs vēlējāmies, lai finansējums tiktu ieguldīts tradicionālā infrastruktūrā. Es saprotu, ka enerģētikas savienība daudz maksās, un arī IT sadaļa būs eh, ļoti resursi ieptilpīga. Mums vajadzētu mēģināt pārliecināt eh, privāto sektoru par Junkera plāna priekšrocībām. Cik daudz eh, naudas komisija ir savākusi no dalību valstīm, lai finansētu šo Junkera plānu? Liels paldies! Tagad dodu vārdu Gardieza Balas Rubielas kundzei divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Katēnina kungs, e, taupība Eiropā neko nav devusi. Tieši tāpēc mēs pieprasām pamatīgas pārmaiņas un tūlīt. Vajadzētu nodrošināt, lai komisijas plāns iet, ietu pareizajā virzienā. Mēs uzskatām, ka izaugsme ir ļoti būtiska un ir vajadzīga arī jaunu darba vietu radīšana. Uh, Investīcijas ir ļoti svarīgas, un mums ir jāreformē mūsu ekonomika. Šeit nav runa tikai par kvantitāti, ir vajadzīga arī kvalitāte un pievienotā vērtība visiem projektiem. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgs pareizi strukturēts investīciju plāns. Uh, tam ir jābūt balstītam uz tādu Eiropu, kādu mēs vēlamies redzēt. Mums ir vajadzīga arī ilgspējīga attīstība. Un tieši tāpēc es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka ir jānodrošina saskaņotības starp politiskajiem mērķiem un finanšu līdzekļiem, kas tiek piešķirti, jo neviena ambicioza stratēģija nevarēs tikt izpildīta ar pašreiz pieejamiem budžetu vai ar pašreizējām investīcijām. Bet, eh, kā jau es teicu, mēs ejam pareizajā virzienā. Šis plāns mums ir vajadzīgs. Mums ir jānodrošina, lai tas izdotos, un mums ir jāsāk strādāt pie tā tūlīt. Mums ir jāuzliek eh, Eiropas ekonomika uz sliedēm. Mēs eh, nedrīkstam arī Mm, domā tikai par to, ka mēs finansēsim tikai to, ko jau bijām nolēmuši finansēt. Tad nebūs nekādas Eiropas pievienotās vērtības. Projektiem ir jābūt ar reālu sociālu ekonomisko ietekmi. Pirmkārtām mums ir jāidentificē, kur tieši mums vajadzētu rīkoties, tātad, kur tirgus nevar nodrošināt eh, vajadzīgo finansējumu. Mums ir jāapskatās arī, kāda ir riski, izvērtējot projektus dalībvalstīs. Parlaments labprāt sadarbosies ar padomu un komisiju, lai nodrošinātu, ka šis plāns izdodas. Bet tagad es vēršos pie padomis un arī pie visām dalībvalstīm. Lūdzu, uh, uzņemieties atbildību par šo plānu un nodrošiniet arī kapitālu, jo kapitāls ir vajadzīgs, lai uzlabotu investīcijas. Paldies, tagad dodu vārdu Greslas kundzei pusotra minūte. Uh, Priekšādātājs kundze, komisāra kungs, uh, šajā Junkera plānā ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu. Es gribētu dzirdēt atbildes, komisāra kungs. Uh, Eh, parlaments vēlas piešķirt 8 miljardus, un tad mēs vairs nekur nepiedalāmies. Eh, tas ir tāds kā eh, trusts, tāda milzīga uzticēšanās. Mēs nevarēsim pārbaudīt, kas īsti notiek, kas tiek izdarīts ar šo naudu. Ir skaidrs, ka šie 8 miljardi eiro um, ir saistīti arī ar pētniecību. Uh, Es gribētu zināt, kāda ir pašreizējā pieredze attiecībā uz finanšu instrumentiem. Kā budžeta kontroliere es varu jums teikt, ka periodā no 2007. līdz 2013. gadam tikai 40% no naudas finanšu instrumentos ir nokļuvuši pie gala saņēmēja. Tie ir tikai 40%. Kā mēs varam ticēt, ka mēs tagad mainīsim pasauli ar šo dokumentu paku? Man ir daudz jautājumu, un es gribētu saņemt uz tiem atbildes. Eh, Grieķija ir vissliktāk izmantojusi līdzekļus no fondiem. Ir tādas eh, valstis un reģioni, kur vispār nekādi projekti nevar tikt īstenot, ir vajadzīga tehniska palīdzība. Tika uzdots arī jautājums, eh, ko mēs piedāvāsim investoriem. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Vācijā pēdējos gados eh, ir nodrošināts pieaugums par 59%. Mums nevajadzētu uz, uzkraut vēl slogu nodokļu maksātājiem. Paldies! Tagad dodu vārdu Van Nistelroja kungam. Paldies, priekšādātāji! Es eh, piekrītu Junkera plānam eh, ekonomikas atveseļošanai, taču man ir daži komentāri. Uh, Es domāju, ka šis plāns eh, stāv kaut kur nomaļas viens pats. Mums ir eh, ļoti daudz naudas, kas ir ieguldīta struktūra fondos. Mums vajadzētu nodrošināt eh, saikni starp šīm abām naudas summām. Pašlaik šī saikne nav skaidra. Mēs runājām par risku sadalīšanu un tā tālāk. Domāju, ka ļoti daudz ko varētu panākt jau ar pašreiz budžetā pieejamiem finanšu līdzekļiem decentraal ligt, dat de EIB die gaat overnemen en geen aanvullende. Mums vajadzētu nodrošināt, lai nauda, kas ir pieejama, tiktu arī izmantota, lai tā tiktu paņemta no EIB un tiktu uh, pārsūtīta vajadzīgajā virzienā. Kritērija ir pārāk neskaidri. Sanāk tā, ka nauda nonāk vecajās dalībvalstīs un nenokļūst jaunajās dalībvalstīs. Tas nav akceptējami. Būtu ļoti negodīgi šādā veidā sadalīt finanšu līdzekļus. Kā jūs garantēsiet, ka tas nenotiks? Mums ir jāliek uzsvers uz pārobežu projektiem. Tas Eiropā ir patiešām vajadzīgs. Prioritātes ir jāpiešķir tieši šādiem pārobežu projektiem. Paldies tagad Karas kungam pusotru minūte. Vicepriekšādātāja kungs, priekšādātājs kundze, dāmas un kungi. Eiropā ir pārāk augsts bezdarbs, pārāk augsti valsts parādi, novecojušas struktūras, pārāk maz investīciju un arī pārāk maza konkurētspēja un arī izaugsme un nodarbinātība ir pārāk zemas. Šis eh, plāns ir tikai viena iniciatīva un papildu iniciatīva pašreizējais plāns uh, iet uh, pa jauniem ceļiem, par to es esmu priecīgs, taču tas nevar aizstāt visus esošos pasākumus, par kuriem esam vienojušies. Tā ir tikai papildu iniciatīva, uh, lai nodrošinātu augstāku konkurētspēju, izaugsmu un nodarbinātību. Un tā ir arī pareiza iniciatīva, ja runa par Eiropas uh, investīcijām. Uh, ideja, kas aiz tās lēpjas, ir ļoti svarīga. Mums ir vajadzīgi projekti, kas varētu būt ilgtspējīgi, veiksmīgi. Pretējā gadījumā mēs nepanāksim, ka privāta investori mums pievienojas. Dāmas un kungi, šis parlaments eh, uzņemas atbildību, līdzatbildību. Tas attiecas uz mūsu darbu um, komitejās, um, jo īpaši ekonomikas un budžeta komitejās. Mums ir vajadzīgs dialogs. Mēs eh, nevaram samierināties ar to, ka mēs eh, tikai kontrolēsim EIB valdi. Mēs vēlamies piedalīties jau sagatavošanā. Es gribētu vēlreiz teikt, ka dalību valstīm vajadzētu nodrošināt dubult vairāk naudas un garantiju. Ēlera euh, kungs, pusotra minūte. Katainen kungs. Mēs tikko dzirdējām, ko teica Manfrēds Vēbers. Šīs projekts ir pareizais, un mums ir jānodrošina arī pareizā konstrukcija. Man ir pāris praktisku jautājumu. Uh, Kāda ir pievienotā vērtība, ja mēs salīdzinām šo plānu ar jau esošajiem finanšu instrumentiem apvāršņa 2020 ietveros un kosmi ietveros? Vai tie ir domāti kā papildinājums viens otram, un kā mēs varēsim nodrošināt papildu vērtību, nevis tikai pārdēvēt šos fondus citā vārdā? Kāda veida riska profilu ECB meklēs finansējot projektus, vai arī citiem vārdiem sakot, kā varēs nodrošināt augstus virošanas ietekmi? Uh, Tas ir ļoti būtiski, jo mums ir jāatcerās par jau spēkā esošiem instrumentiem. Un pēdējais komentārs, tas ir pareizais projekts. Mēs būtu gribējuši, lai ambīcijas ir lielākas, lai netiktu tas viss izņemts no pētniecības sektora. Protams, eh, to ir ļoti vienkārši izdarīt, eh, paņemt šo naudu no Eiropas līdzekļiem. Paldies! Tagad pārējām pie brīvā mikrofona sadaļas. Ir ļoti daudz runātāju pieteikušies. Došu vārdu deviņiem. Uh, Maritiča kundze, pirmā, viena minūte. Arī zīmēdām. Jums vārds. Zahvaļņiem preciedāvājuča. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uh, sveikt uh, vicepriekšsēdētāju kungu. Uh, svarīgs uh, secinājums, ko esam ieguvuši no investīciju politikas, kohēzijas politikā ir sekojošs. Visi mūsu spēkus jāvērš uz to, lai sagatavotu kvalitīvus projektus un tāpat arī, lai stiprinātu cilvēku resursus. Tātad tās ir tās lietas, kas pietrūkst Eiropas Savienības projektos, bet, kā es teicu, arī cilvēka resursus pietrūkst, un tāpēc arī komisija tur būtu jāpievērš uzmanība. Dalībvalstis, kas izmanto kohēzijas politikas fondus, arī tām vajadzētu investēt šo projektu līdzfinansēšanā, un es ceru, ka jaunā investīcija politika uh, neaizstās uh, kohēzijas politikas uh, projektus, bet varbūt dos kādu papildus devumu, un tas palīdzēs fiskālai konsolidācijai. Lai nevajadzētu pārtraukt investīcijas, bet lai varētu tās tālāk stiprināt. Ajala Sanders kundze nākošā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Gribēju uzdot Katainēn kungam sakot, jo šī jautājuma um, padomu komisija un parlaments vienojās par uh, Connecting Europe Facility transporta sektorā, kas tieši ir vērsts uz to, lai uzlabotu infrastruktūru, lai veidotu darba vietas, bet simtiem miljonu tiek izņemta ārā tagad no šī finansējuma un tiek ieskaitīti Junker plānā. Uh, 207 miljoni tiks uh, ielikt Junker plānā, vai atkal tur kaut kas aizies transportam, vai tas dos kādu papildināto vērtību, un kā komisija un parlaments nodrošinās šo līdzekļu izlietojumu uzraudzību, jo kas ir noticis ar, uh, piemēram, projektu obligācijām, kuras bija paredzēts, nu, kā tāds uh, izmēģinājuma parauga projekts Eiropas Investīcija bankai, bet jāsaka, tas nav bijis tāds pārliecinošs piemērs, un Eiropas Investīcija bankas nauda mums šķiet uh, neradīs, nedos tādu pašu pievienoto vērtību un parādās, ka tāpat trūkst kontrolas uh, pasākumu. Paldies, uh, Fordas kundze nākošā. Paldies, cienījamie kolēģi. Mums ir nepieciešams investīcijas, nepieciešams privātā sektora investīcijas, nepieciešams, lai uzņēmēji zinātu, ka mēs esam viņu pusē. Uh, Mana e-pasta kastīte ir pilna ar tādiem burtiski šausmu stāstiem no maziem uzņēmiem, kas ir pārstājuši darboties. Visātrāk augošajā mūsu ekonomikas sektorā, digitālajā uzņēmē darbībā, Liela uzņēmuma tāpat laikā izvairās no nodokļu maksāšanas, bet maziem uzņēmējiem ir pārāk sarežģīti šie nodokļu likumi, un tie nedarbojas digitālajā laikmatā, un viņiem ir nepieciešams tāpēc kaut kāds izņēmuma status. Padome, cienījamā padome, cienījamā padome, padome, bumba ir jūsu vārtos, tā kā lūdzu nerunājiet tikai par izmaiņām, nedomājiet tikai, ka jāmaina. Ar to nepietiks. Cienījamā padome, lūdzu, dodiet mikro uzņēmumiem izņēmuma statusu, vienkārši nodrošiniet to. Paldies, saka priekšsēdētāji Jakovšiča kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji, šo komisiju noteikti atcerēsies. Atkarībā no tā, vai šī ideja, šis fonds, šis plāns izdosies. Un šajā kontekstā arī mūsu mandāts parlamentā, arī būs lielā mērā atkarīgs eh, no šī plāna veiksmes vai neveiksmes. Tāpēc gribētu uzsvērt, ka es tiešām atbalstu šo plānu, jo nedomāju, ka pastāv kāda cita alternatīva. Es pieņemu visu kritiku, mums ir nepieciešams, protams, par to runāt, bet piedāvāsim arī alternatīvas. Neviens nav piedāvājis nekādas alternatīvas. Tāpēc es atbalstu plānu un paredzu, ka tiks atlasīt nopietni projekti, radīsies sinerģiju, Uh, sadarbības iespējas starp tām dalību valstīm, kuras līdzdarbojas, uh, bet ne tikai starp valstīm, starp reģioniem, būs iesaistīts privātais kapitāls, visas līdzekļi, kas ir mūsu spēkos, jo tikai caur šīm sinerģijām mēs varam paredzēt, ka šis plāns un finansējums darbosies. Paldies, uh, Viegas kungam vārds uz vienu minūti. Brigāda. E... Paldies, priekšsēdētāji. Šis Eiropas fonds strateģiskajām investīcijām aizpildīs, izpildīs tādas ļoti lielas vajadzības, kas ir Eiropā. Pastāv pieaugoša inflācija, tāpēc ir nepieciešams risinājums, bet finansējums vienkārši neaizlāpīs visus šos caurumus. Fonds tā veiksme būs lielā mērā atkarīgs no investoru darbības. Šis modelis, jāsaka, nav darbojies līdz šim un arī nedarbosies nākotnē, ja tas balstīsies uz privātu un publisku partnersadarbību, kur privātais sektors grib iekasēt peļņu un privātais sektors finansē runājot par tādiem sektoriem kā telekomunikācijas un tam līdzīgiem. Te nav runa par investīciju trūkumu, bet par to, ka trūkst eh, investoru uzticības, jo taupības politika noved eh, vēl pie tā, ka tikai notiek tālāka eh, bagātības koncentrēšanās vienās rokās. Mums ir nepieciešams publisks valsts investīciju plāns, kas nodrošinās sociālo un ekonomisko kohēziju Eiropā. Paldies, Valīkungs, nākošais viena minūte lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu paust bāžas. Līdzīgi jau tam, ko Greslas kundze teica, viņa izgājas no zāles. Tātad no kurienes nāks šī nauda? Vai tā aizies uh, tālāk infrastruktūrai? Nu, ceram, ka tas viss uh, nenonāks lielajos uh, multinacionālajos uzņēmumos. Mēs atceramies uh, uh, Luksemburgu saistīto nodokļu skandālu. Un es domāju, ka mums ir jārod ceļi un veidi, ja mēs uh, atvirzamies no šī taupības režīma un sociālisti noteikti ar to būs apmierināti. Un uh, sociālistu partijas jau arī to ir solījušas, uh, tātad um, darboties, rīkoties pret šo taupības režīmu plāns, manuprāt, ir diezgan riskants, un es ceru, ka pilsoņi saņems to, ko viņi vēlas. Paldies, vārds nākošam runātājam. Junkara plāns ir eh, kā tāds superierots 350 miljārdi eiro, bet 21 miljārds paredzēts, ka nāks no Eiropas Savienības budžeta un 15 no svīras mehānismu, bet, nu, tas jāsaka, nav nekāds superierocis. Tā ir tikai cerība, ka notiks brīnums. Kā ir ar privāto sektoru? Noteikti, ka arī tas iesaistīsies. Valstī noteikti būs jādarbojas kā garantētājiem. Ungārijā mums, piemēram, ir ļoti negatīva pieredze attiecībā uz privāto un no publisko partneru sadarbību. Ja ekonomika pati kā tāda nav mērķis, tad darba vietām ir jābūt uh, šim mērķim un lielākā daļa darba vieta Eiropas Savienībā ir tieši mazos un vidējos uzņēmumos. Ties tās nodrošina, tāpēc mums ir jādod atbalsts uh, MVU sektoram. Paldies, Bukovičs kungs, nākošais vienu minūtu. Paldies, priekšsādātāji! Sākumā gribu teikt, ka atbalstu šī investīcija fonda ideja, tāpat atbalstu arī uh, Eiropas centrālās bankas iesaistīšanos, jo tas viss dos uh, lielāku ieguldījumu, veidos darba vietas, uh, veicinās izaugsmu un tas arī radīs varbūt tādu lielāku apmierinātību Eiropā. Tāpat laikā ir ļoti precīzi jāievēro laika grafiks. Es aicinu komisiju un padomi sadarboties ļoti intensīva un efektīva ar dalībvalstīm, lai izvairītos no tā, par ko jau runāja Van Nistelroja kungs. Uh, ka šīs programmas beigās tiks konstatēts, ka visi līdzekļi ir bijuši pārskaitīti tikai bagātajām, bagātajām valstīm. Līdz šim jau ir notikusi liela kavēšanās attīstībā, jo nav pieticis eh, privātā kapitāla, kas būtu investēts attīstībā, tāpēc jābūt uzmanīgiem. Tā tad ir nepieciešams eh, izstrādāt visu nepieciešamo regulējumu, jā, bet, protams, arī dalība valstīs jārūpējas par to. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, saka nākošā runātāja. Uh, viceprezidenta Katainēna kunga priekšlikums ir ļoti svarīgs solis, bet mana grupa jau gadiem ilgi ir prasījusi. Mums ir nepieciešams vairāk investīciju, jo tikai taupības pasākumi vien. No nu, skaidrs, ka ar tiem nekādu izaugsmu mēs nepanāksim, tāpēc es pozitīvi vērtēju šo likumdošanas priekšlikumu strateģiskiem investīciju fondam, bet domāju, ka mums visiem ir pienākums panākt, lai tas darbojas un lai būtu atbilstoša īstenošana. Lai panāktu pareizu funkcionēšanu, mums ir daudz jāstrādā. Galvenie punkti ir tādi, ko jau minēja citi kolēģi, ir jāizvēlas pareizie projekti. Tas ir izšķiroši svarīgi jānodrošina, lai tie dotu Eiropas Savienības pievienoto vērtību un lai tie būtu ne tikai projekti, kas tiek jebkurā gadījumā tāpat finansēti. Dalību valstīm ir jāparedz papildus līdzekļu ievadīšanu šajā fondā elastīgā veidā no saviem valsts budžetiem. Bet man ir jautājums vicepriekšsēdētājam Katainenam, kurš nolems, kurš pieņems lēmums par šiem projektiem? Jūs teicāt, ka uh, tautas partijā būs, uh, Eiropas parlamentam būs sava loma uzklausīšanās, bet kā tad mums būs attiecībā šī lēmuma pieņemšanas lomas projektiem? Paldies! Ar to es noslēdzu uh, brīvā mikrofona sadaļu un dodu vārdu tagad Kārtainen kungam komisijas vārdā izteikties. Paldies, priekšsādātāji! Paldies par šo ļoti enerģisko debatu un paldies par jūsu idejām. Gribētu tikai uzsvērt šo investīciju plāna raksturu. Gribu uzsvērt jau iepriekš teikto, šis investīciju plāns nemainīs pilnīgi visu. Mums ir nepieciešama struktūrāls reformas, nepieciešama fiskālā politika, kas uzlabo uzticamību sistēmai, nepieciešama pareiz monetārā politika un tāpat nepieciešama rīcība Eiropas līmenī plaši, lai veicinātu īpaši privāto sektoru investēt Eiropā. Tātad tieši tāpēc investīcija plāns nav vienīgais stimuls Tā ir tāda struktūrāla Eiropas Savienības atbilde, kurai ir trīs uh, stūri. Pirmkārt ir šis riska fonds, tātad veicināt privāto sektoru, uh, riskantākās varbūt valstīs, riskantākos uh, projektos un uh, it īpaši veicināt tieši mazos un vidējos uzņēmumus. Otrām kārtām caurskatāms projektu saraksts. Mēs gribētu šajā sarakstā iekļaut tādus ekonomiski pamatotus dzīvotspējīgs projekts, lai līdzekļus varētu iekļa, paredzēt visdažādākiem projektiem. Tāda vēlme ir pauduši institucionāli investori, tāpat arī no privātā sektora viņi saka, ka, ka mūsu ikdienas darbs ir investēt Eiropā, bet diemžēl nav pietiekam daudz tādu dzīvot spējīgu un labi strukturētu projektu. Un tieši tāpēc investori prasa, lai mēs izstrādātu šādu caurskatāmu projektu sarakstu, un mēs to arī darīsim. Tāpat mēs gribam parīdzēt uh, privātam sektoram, bet tāpat arī valsts sektoram. Struktūrēt šos projektus mēs stiprinam tehnisko palīdzību, lai nodrošinātu to, ka visa Eiropa, visas Eiropas uh, daļas var iegūt no šīm jaunajām iespējām. Un trešais aspekts, kurš, manuprāt, ir vissvarīgākais šajā plānā, ir uh, vienots tirgus, jo Eiropas struktūra reformas, kas varētu veidot jaunus tirgus, jaunas iespējas, ne tikai maziem, bet arī lieliem uzņēmumiem, uh, Tur ir nepieciešams uh, radīt jaunas darba vietas. Tāpēc mums arī ir jāliek uzsvers tieši uz vienoto tirgu, nedrīkstam to aizmirst. Kaut gan līdzekļi, protams, vienmēr ir kā tādi interesantāki, bet šis vienotais tirgus elements ir ļoti spēcīgs, no tā daudz vairāk var iegūt nekā no citām varbūt plāna daļām. Tie, kas vēlas palīdzēt uh, maziem vidējiem uzņēmumiem, Tie, protams, vēlas palielināt publisko finansējumu aizdevumiem maziem vidējiem uzņēmumiem. Es katrā ziņā aicinātu, veicinātu aplūkot Spānijas valdības pieredzi. Tas ir ļoti labs piemērs mums visiem. Es gribētu aicināt katru valstu rīkoties līdzīgi. Viņi izmanto struktūra līdzekļu fondus, struktūra fondu līdzekļus kā finanšu instrumentu nodrošina labāku likviditāti, izsniedz aizdevumus MVU. Tas ir pats labākais veids, kā izmantot struktūra fonda līdzekļus, ja vēlties eh, izsniegt vairāk aizdevumus MVU. Tā ir tāda pilnīgi nu, neizmantot iespēja vairumā dalību valstu, un es gribu nodot šo signālu eh, attiecīgi jums un nododiet to tālāk savām dalību valstīm. Mums nevajadzētu aizmirst, ka sākotnēji bija paredzēts, ka uh, investīcija banka turpinās strādāt, 60-70 miljardus gadā aizdos, bet jaunais riska fonds būs uh, vērsts tieši uz tādiem augstāk riska projektiem, un EIB nodrošinās apmēram 60 miljardu likviditāti bez dalību valstu līdzieguldījumu, bet tas notiks trīs gadu laikā. Tā, tad kāpēc šis jaunais fonds ir mazāks? Tas būs paredzēts uh, projektiem ar augstāku riska pakāpi, un es nezinu, neviens īsti nezinu, cik liels pieprasījums būs pēc šāda veida līdzekļiem. Bet, dāmas un kungi, cienījamie deputāti, es tik tiešām gribētu, lai, mēs, lai mums izdotos labi sadarboties. Tad, kad mēs izņemam līdzekļus no Eiropas Savienības budžeta, tas nozīmē, ka mēs šo vai lielāku naudas summu izmantojam kaut kādā citā veidā. Tā, piemēram, es paredzu, ka pētniecība saņems vairāk, tad, kad mēs izmantosim jaunā fonda virusa efektu. Tā tad mums ir cieši jāsadarbojas savā starpā, jārīkojas ātri kopā, lai varētu atvērt jaunas iespējas mūsu uzņēmiem un mūsu pilsoņiem, lai panāktu veidotu darba vietas, jo jaunu darba vietu veidošana, nodrošināšana ir galvenais un vienīgais iemesls, kāpēc esmu izveidojis šo jauno fondu un investīciju plānu. Paldies! Dank, Katainen, Paldies Katainen kungam. Tagad eh, sarunu beigās eh, došu vārdu padomē un izteiksies Lukašēvicas Kalniņas kundze. Eh, Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, paldies par šo sarunu. Tā apliecināja to, cik svarīgi ir atdzīvināt investīciju apriti Eiropā pēc vairākiem stagnācijas gadiem. Tas ir apliecinājums eh, visu trīs institūciju kopīgai apņēmībai kaut ko darīt lietas labā, īstenot ambiciozo investīciju plānu mūsu pilsoņu interesēs. Šī plāna mērķis ir nodrošināt ilgspējīgu attīstību, izaugsmi, darba vietu radīšanu. Šajā sarunā, šajā diskusijā piefiksēju eh, piecus tādus eh, jautājumu blokus, tēmas. Pirmkārtām Bija runa par eh, birokrātiju, lieku birokrātiju, struktūrālo reformu nepieciešamību. Tālāk runājām par eh, finansējuma avotiem eh, un dalībvalstu iespējamo lomu tajā visā, par valsts līmeņu un privāto investīciju saspēli un, kas ir īpaši svarīgi, aicinām neaizmirst par darba vietu radīšanu, par jaunu darba vietu tapšanu un sekmēšanu bezdarba mazināšanas nolūkos. Ne jau vienkārši, lai uh, skaisti izskatītos uh, komerc uzņēmumu um, peļņas rādītāji. Tāpat arī jautājums izskanēja par uh, gudrām, atjautīgām investīcijām, uh, ilgs projektu ilgspēju. Uh, um, horizontāls dabas jautājumi par šo soļu de leģitimitāti, demokrātiskumu, parlamenta un dalību valstu lomu tā visa pāraudzībā. Nu, lūk, šādi pieci jautājumi bloki. Vēlos atzīmēt uh, Vēbera uh, kunga, Rodrigesa kunga un Kamala kunga sacīto. Tieši tāpēc mēs uh, ar nepacietību gaidām, kāds tad izskatīsies komisijas priekšlikums, kādas būs komisijas iniciatīvas eh, trešajā um, investīciju plāna pīlārā. Kā jau sacīju eh, ievadvārdos, mēs uzskatām, ka tieši trešais pīlārs ir tas un būs tas, kas izrādīsies vissvarīgākais, tas izšķirošais um, privāto investīciju piesaistītājs. Šāda te trīs pīlāru pieeja um, šķiet eh, līdz ar to ir pamatota, eh, komisija rīkojasies pareizi, eh, investēšana kļūs kā tāds pats sevi atpelnošs solis, izdevīgs, racionāls solis, Eh, taču tiek piedāvāts ne tikai izveidot tādu investīciju fondu, katlu, kur iekšā būtu nauda, bet arī novērst šaurās vietas eh, sastrēguma punktus eh, vienotajā tirgu. Runa ir par enerģētikas savienības izveidi, par digitālo tirgu, par vienotu kapitālu tirgu. Daudz kas var tikt darīts, protams, arī valsts, valstu līmenī, nacionālajā līmenī. Nonākot pie jautājuma par iespējamo dalībvalstu līdzdalību šajā fondā, vēlos norādīt, ka uh, tā visa detaļas vēl būs jāizstrādā konkrētajā likuma projektā, par kuru tikai tagad ir sākušās sarunas. Šeit tas būtiskākais ir garantēt to, ka, lai kādā jautājumā dalībvalstis iesaistītos, lai gala beigās tiktu piesaistītas investīcijas, lai tādas būtu Dalībvalstis tad var veicināt, eh, var kaut kādas attīstības bankas veidot, īpaši norīkot, bet tas ir tikai viens no veidiem, kā dalībvalstis varētu atbalstīt investīciju piesaisti. FC eh, investīciju piesaisti. Tās eh, gal galā būs tiesīgas tieši piedalīties ar, caur savām investīciju platformām vai tieši atbalstot noteiktus projektus. Eiropas komisija un Eiropas investīcija banka lēš, ka finansējuma apmērs būs pietiekams, lai mobilizētu tik tiešām ap 350 miljardiem jaunu investīciju. Lielākā daļa no šīs summas tad arī varētu nākt no privātā sektora, kur ir likviditātes pārpilnība. Šī nauda ir jāliek lietā, lai tā nestāv mm, iebāzta matracī, tā teikt. Un šeit arī tad skaidri iezīmējas dalībvalstu loma. Tās varēs, būs tiesīgas iesaistīties arī ar saviem līdzekļiem, un tad šī, šī kopējā investīcija fonda vērtība būs vēl lielāka. Par šo kopējo vērtību runājot, um, būtiskākais ir tas, lai tiktu piesaistītas jaunas uh, investīcijas. Additionality, šī pa, fonda līdzekļu papildinošā daba ir būtisks uh, aspekts. Mm, tiks atbalstīti uh, tādi projekti, kas ir dzīvotspējīgi, kas jau ir aizsākti. Mēs tikai tagad esam sākoši vērtēt šos visus priekšlikumus, šīs institīvas. Uh, tas ir sācies parlamentā un uh, arī padomē, un mums kā padomē mm, vēl viss ir jāpārbauda, jāizanalizē. Uh, Un uh, tad, protams, protams, raudzīsimies, lai viss būtu akurāti un uh, lietas varētu sākties. Lai līdzekļi tiktu novirzīti projektiem, kas šobrīd uh, stāv, stāv plauktā, lai tie tiktu atbalstīti, jo tiek uzskatīti par pārmēru riskantiem. Nonākot pie Bulmana kunga sacītā, uh, jūs uh, norādījāt vairākas uh, pamatotas uh, atziņas, mums nāksies rast atbildes uz to visu. Starp institūciju un arī iekšējās sarunās. Tik tiešām naudai ir jānonāk tur, kur tā visvairāk nepieciešama. Un mums būs noteikti jāstrādā, lai būtu ne, neapšaubām objektīvi kritēriji naudas novirzīšanai. Neapšaubāmi šim fondam ir jābūt tādam, kas mazina bezdarbu, nevienlīdzību un uh, nabadzību. Skaidrs, ka tieši ambiciozs investīcija plāns ir tas, kas uh, noturēs pieprasījumu īstermiņā un atraisīs Eiropas izaugsmas potenciālu ilgtermiņā. Mums šim fondam ir jābūt tādam, kas cita starpā eventuāli rāda uh, ievērojumu skaitu jaunu darba vietu. Pieaugot pieprasījumam, būs nepieciešams arī jaunas darba vietas. Komisijas priekšlikums cita starpā pārēdz eh, papildu atbalstu MVU finansēšanai caur Eiropas investīciju fondu. Mazie un vidējo uzņēmumi ir eh, principā lielākais darba devējs Eiropas Savienībā un nedrīkst tāpēc novērtēt šo plānu par zēmu MVU kontekstā. Tieši šis plāns būs kā tāda būtiska uh, jaudas piešpricē mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā. Ja runājam par to, ko spriež un spriedīs padome, arī par to izskanēja jautājums, vēlos norādīt, ka vakar uh, ekofina saruna bija publiska. Jūs izrādīt tā interese tomēr man liek īsumā rezumēt vakar pārspriesto. Ministri apliecināja, ka ir apņēmības pilni raudzīties, lai šis plāns tiktu sekmīgi īstenots, lai atbalstītie projekti eh, ar vislielāko atdevi eh, tik tiešām tiktu īstenoti. Tādi projekti, tie projekti, kas rada darba vietas, eh, nodrošina tehnoloģiju transferu, sekmē izaugsmi jo īpaši reģionos, kas ir trūcīgāki, kas ir eh, tādā grūtā situācijā. Samērīgums projektu atlasē tika uzsvērts kā viens no būtiskiem priekšnosacījums līdzekļu novirzai. Protams, protams, sarunas turpināsies. Nešābos, ka eh, tās būs smagas, saspringtas un Tomēr rezultāts būs lielisks. Ja runājam par parlamenta lomu šajā procesā, mēs ar prieku uzsāksim sarunas ar parlamentu eh, par eh, fonda izveidas eh, tātad uzsākšanu, lai tā visa rezultātā būtu reāls naudas pieplūdums mūsu tautsaimniecībā. Taču, lai privātais sektors atvēlētu savus līdzekļus, mums ir vairāk mājas darbi jāizdara. Fonda līmenī ir jānoņem šis te politiskais uzslāņojums lēmumu pieņemšanā. Projekta atlasē ir jābūt pilnīgi objektīvai un bezkaislīgai. Padomē, mums ir ļoti tādi spiedīgi laika ierobežojumi šī priekšlikuma izskatīšanai. Tomēr Latvijas prezidentūra uzskata, ka spēsim iekļauties Eiropas padomas, Eiropa padomas noteiktajos e, laika rāmjos, neupurējot šī priekšlikuma kvalitāti ja vien strādāsim konstruktīvi un kopā, mums tas izdosies. Pilsoņi rēķinās ar to, ka mēs to izdarīsim. Nedrīkstam vilcināties, sekmējot investīciju plūsmu Eiropas tautsēmniecībā. Dāmas un kungi, cienījamie deputāti, strādāsim kopā, plecu pie pleca, lai šis investīciju plāns būtu sekmīgs. Ir pienācis laiks atstāt ekonomikas krīzi pagātnēm Ir pienācis laiks radīt darba vietas, vairot Eiropas Savienības pilsoņu pārticību, un šim plānam ir jābūt sekmīgam. Paldies! Paldies Kalniņas Lukaševicis kundzei! Līdz ar to debatas ir beigušās.